rast labākus risinājumus. Lielas paldies par labo sadarbību un ar labu nakti, jo mēs jau visi droši vien drīz iesim gulēt. Eh, paldies par šiem komentāriem. Kvistkots eh, Rovals kundzei. Līdz ar to esam pabeiguši darbu pie šī darba kārtības un balsošana būs rītdien. Rītdien pulkstens, no pulkstens deviņiem līdz eh, diviem būs nākamā sesija. Darba kārtība jums ir pieejama, un tā ir arī pieņ, pieejama internetā, Eiropas parlamenta mājaslapā. Līdz ar to sēde ir slēgta. Paldies!